darf Sie bitten, Platz zu Lūdzu, ieņemiet vietas. Es paziņoju, ka 17. De decembrī pārtrauktā Eiropas parlamenta plenāra sesija atkal tiek atsākta. Dāmas un kungi,